pamattiesības, lai tas viss tiktu arī iekļaut šajā jaunajā pievienošanās aktā. Un visbeidzot, Eiropas parlaments pieprasa, lai arī konvencijas iestādēm, tātad Eiropas padomas iestādēm, arī mums būtu tieši pieeja, jo tas nozīmē, ka tik atzīts vispārīgās, vispārīgie savstarpējās cīņas principi cilvēktiesību jonā, un līdz ar to pat arī cilvēktiesību konvencija. Paldies! un sagatavots rezolūcijas priekšlikums, un tā ir bijušas debats, un tās esam tā izsmēluši, tad balsojums būs rītdien. Labi, tālāk darbkārtības programmā dzirdēsim komisijas un padomas paziņojums par Stokholmas rīcības plānu. Jāatzīst, ka debats, protams, bija par iepriekšotām ļoti interesants, bet mums līdz ar to ir jāievēro zināmais laika ierobežojums, un tādēļ visus aicināšu ievērot ļoti precīzi piešķirtos runas laikus. Vispirms vārds būs padomē. Lūdzu, padomē vārds. Sí, gracias, señora presidenta. Paldies, priekšsēdētāji. Tiesību drošības un brīvības telpu, ko esam uzstādījuši par mēķi Eiropas Savienībā. Un tas ir viens no Eiropas Savienībām lielākajiem sasniegumiem Eiropas telpām. Un vienlaikus tas nozīmē arī ciešāku sadarbību starp dalību valstīm. Arī civil lietās, un arī krimināltiesību ievērošanā, un noziedzības apkarošanā. Tas ir viens no lielākajiem sasniegumiem, kas iezīmē Eiropas projektu. tas ir solis, kā mēs tiešām varam pietuvināties ļoti nozīmīgākajam jautājumam. Tas ir, ka mēs izveidojam arvien ciešāku sazobi ar saviem iedzīvotājiem. Es domāju, ka viens no tādiem taustākākajiem rezultātiem ir tieši tas, ko mēs varam piedāvāt, ko iedzīvotāji sajūt ikdienā. Un tad, kas var būt svarīgāks un taustāmāks, kā iespēja baudīt brīvību un būt drošiem. Justies drošiem. Un lūk, tie ir nozīmīgākie panākumi, ko esam sasnieguši Eiropas Savienībā. Vairāki no tiem balstās, protams, uz padomas lēmumiem, kas veido kopējo tiesību brīvības un uh, drošības telpu. Pirms Lisabonas līgums jau stājās spēkā. Un Līdz tam brīdim tas, protams, bija starpvaldību sadarbības jautājums. Tagad mēs redzam, ka tas ir jautājums, kas ir jau iezīmējies tādā arvien aktuālākā lietā. Kā mēs, protams, varam izmeklēt uh, noziegumus pret cilvēci, kara noziegumus, daudz lielos jautājumus. Mēs redzam, ka šie jautājumi ir tā tālāk tiek virzīti arī uz starptautisko kriminālu tiesu. Mums ir izdevies starpvaldību līmenī izveidot tādu operatīvo tīklu, kas ļauj starpvaldību līmenī šīs lietas tiešām virzīt un ļauj vienus minētos noziegumus izmeklēt. Es domāju, mēs visi labi zinām, piemēram, Pinošet lietu. Un atsevišķās valstīs ir citas svarīgas lietas izskatītas. Spānija, piemēram, es varētu arī nosaukt citas valsts, bet Spānijā uh, mums ir spēkā lūk, universālismu princips, kas nozīmē, ka kāds no trausmīgiem nosiekumiem, kas ir izdarīts ārpus valsts teritorijas, tomēr var tikt arī tiesāts valsts teritorijā. Jo, lūk, ir šis universālismu princips spēkā, kurš uzreiz tiek iedarbināts, ja jūs, ja jums izdodas aizturēt uh, apsūdzēto personu. Un, lūk, Tas ir nozīmējis milzīgas pārmaiņas atsevišķos gadījumos. Mēs redzam, ka ir bijuši milzīgi, noziedzīgi uh, nodarījumi, kas ir vēsti pret cilvēci. Un tos mums ir izdevies arī vēlāk izmeklēt un uh, izvērst uh, pret viņiem uzsākt tiesvedību, pat arī, ja tie ir bijuši izdarīta ārpus valsts teritorijas. Un lūk arī šos jautājumus tātad mēs ietveram un skatām kopējā Stokholmas rīcības programmā. Mēs balstāmies uz Lisabonas līgumu, kas mums paver jaunas iespējas. Vairs mēs neesam ierobežoti tikai starpvaldības sadarbības līmenī, bet mums jau ir arī pamats darboties un izmantot kopienas metodi. Iepriekš Uh, tas bija starpvaldību līmenī, tagad mēs iesaistam ar Eiropas parlamentu un Uh, Eiropas uh, tiesu. Un līdz ar to mm, mēs arī šos jautājumus esam virzījuši 2009. gadā uh, Eiropas ministru padomēs, un mēs tagad redzam, ka tas uzstāda konkrētu darbu grafiku arī Eiropas Savienības dalībvalstīm, lai tās rīkotos un darbotos iedzīvotāju interesēs. Tas kaut kas tiešām ārkārtējs, ko mēs tādu uzsākam. Un No savas puses vēlreiz gribu atgādināt svarīgās lietas. Šobrīd mēs izveidojam obligātus pienākumus, saistošus pienākumus dalībvalstīm sadarboties ar starptautisko kriminālu tiesu, lai izmantotu un izmeklētu lietas kā genocīdu, noziegums pret cilvēci, kara noziegums. Un tas ir iekļauts Stokholmas rīcības programmā, uzlabotā versijā, kuru izstrādājas Viedrijas prezidentūra. Nu, lūk, Tas ir tiešām kaut kas unikāls. To es gribu vēlreiz pasvītrot, vēlreiz uzsvērt. Tas ir tagad kļuvis par realitāti. Un mēs balstāmies uz mūsu augstāko mērķi - Eiropu kā tiesiskumu drošības un brīvības telpa. Un komisija līdz ar to var nākt klājā ar jauniem likumdošanas aktu priekšlikumiem, lai īstenotu šo Stokholmas programmu. Stokholmas programma mums ļauj balstīties uz iepriekšējiem sasniegumiem un reizē stāties pretī jauniem sarežģījumiem un izmantot jaunās iespējas, ko piedāvā Lisabons līgums, tā ka tiešām pagrieziena punkts iestāžu darbībā. Es uzskatu, ka tas ir viens no tādiem brīžiem, kas tiešām ir diezgan revolucionārs mūsu ierastā kārtībā. Es to vēlreiz gribu uzsvērt, tā ir tiešām juridiska revolūcija, un tā ir iestāžu revolūcija Eiropas telpā. Līdz šim Tā bija tikai starpvaldības sadarbības joma. Tagad tā kļūst par kopienas sadarbības jautājumu. Tas tiešām revolucionāri. Un tas viss šobrīd ir apkopots un balstās Stokholmas programmā. Padome apzinās, cik liela nozīmīga loma šobrīd ir Eiropas parlamentam, kurš ir kā līdz likumdevējs. Un mēs sagaidām arī tālākus tātad priekšlikumus no komisijas, ko mēs varēsim īstenot. Paldies, tālāk vārds Redings kundzei. Jā, paldies priekšsādātāji. Jūs jau to visu zinat, bet īsi jūs iepazīstināšanu ar pašu rīcības plānu, kas ir ar apakšvirsrakstu nodrošinot tiesiskumu brīvības un drošības telpu Eiropas pilsoņiem un rīcības plāns, kas īsteno Stokholmas programmu. Lūk, šis rīcības plāns ir kā gids, ja vadlīnijas, kas paredz precīzus pasākumus nākošo piecu gadu laikā. Bet atskatīsimies atpakaļ. Piemēram, šobrīd. Mēs redzam, vēsture jau ir pierādījusi. Pēdējās nedēļas, pēdējie mēneši ir pierādījuši, ka mums ir tāda vienota izpratne, ka ir jārīkojas kopīgiem spēkiem, lai staros pretī sarežģījumiem ekonomikā. Uh, Un reizē arī mēs apzināmies, ko nu mums sagaida Eiropas iedzīvotāji. Viņi sagaida, ka Eiropas Savienība rīkosies izlēmīgi un nekavējoši. Nu, mēs atcerēsimies, kā mēs apstiprinām pagājušajā gadā martā komisijas darba programmu. Un tas jau precīzi pierāda, ka mēs runājam tikai vairs par nodomiem, bet ka mēs jau reāli rīkojamies. Un cits starpā mēs norādām, ka ir jāveido Eiropas pilsoņu darba kārtība, kur pašā centrā ir tieši Eiropas iedzīvotāji. Un lūk, šis rīcības plāns tiesi, tieslietu un iekšlietu jomā ir pirmais strateģiskais iniciatīvas dokuments, ko mēs piedāvājam, lai šī darba programma reāli tiktu īstenota. Un šī Darba programma seko ļoti cieši plašam mandātam un arī filozofijai, kas ir iekļauts Stokholmas programmā. Un tā ņem vērā arī tos priekšlikumus, kurus izstrādājas parlaments un arī padome. Sarežģītais uzdevums ir nodrošināt pamattiesības un brīvības integrējot un nodrošinot drošību Eiropā. Lūk, tie ir tie divi lielie uzdevumi, kurus mēs šobrīd mēģinām savienot ap visaptrošā veidā. Un mēs esam nogadoši vairākas iniciatīvas, kas atspoguļojas ceļa kartē, kas nodrošina tiesu, uh, tie, tādu Eiropu, kas ir droša un kurā darbojas likums. Un jūs nevarat katrā ziņā nošķirt šīs lietas. Brīvība un drošība ir divas lietas, kas ir pilnīgi kopā. Tātad medaļas abas puses. Un tās tieši skaitā eh, ir saistīts ar Eiropas iedzīvotājiem, un kas viņiem palīdz labāk pārzināt Eiropu. Lūk, šis rīcības plāns mums ļaus nodrošināt arī precīzu pievienoto vērtību, kas būs ļoti redzams, tausams rezultāts mūsu iedzīvotājiem. Līdz ar to tas ir tāds spēcīgs signāls par to, ko runājam iepriekš. Lisabons līgums Eiropas jaunā fundamentāloja pamatiesību hartā ir konkrēti pasākumi Eiropas iedzīvotājiem. Un visi pasākumi ir savstarpēji saistīti. Un, ja tie ir savstarpēji saskaņoti, tad tie ir pakļauti tiem augstām mēķim, kas ir noteikts Lisabonas līgumā un pamatiesību hartā. Lai mēs to sasniegtu, mums jārīkojas lai tas notiktu drīz un lai tas atbilstu iedzīvotāju gaidām. Un tad es aicinātu jūs tomēr to skatīties kā uz elastīgu dokumentu. Tas nav viss kā iecirsts akmenī. Ir gaidām vēl negaidīt pavērsieni, un ja reiz notiek kaut kas negaidīts, tad komisija arī izmanto savas iniciācijas tiesības un arī piedāvā jaunas risinājumas problēmām. Tieši tāpēc mums ir šāds nodoms, un tas ir ļoti svarīgi jums parlamentu. Arī e, dzirdēt, un to mēs solām, sniegt jums pārskatu, vidustermiņu pārskatu 2012. gadā pār Stokholmas programmas īstenošanu, lai nodrošinātu to, kā programma tiešām atbilst Eiropas Savienības un arī globālajām tendencēm. Ministrs jau pareizi norādīja, ka Šis rīcības plāns nav jau tikai par Eiropas komisijas priekšlikumiem. Tas tikpat lielā mērā ir arī par dalību valstīm, ko tās gatavojas darīt, kādi būs viņu soļi, kā viņi īstenos savus piedāvātos subsidaritāti, kā viņi īstenos Eiropas Savienības lēmums vietējā un nacionālā līmenī savā likumdošanā, kā viņi īsteno sadarbību ar citām dalībvalstīm. Lūk, rīcības plāns ir tagad aktuāls, un es gribu jums, godātie parlamentārieši, norādīt, ka tas būs tiešām veiksmīgs tikai tad, ja visas iestādes īstenos savus uzdevumus. Esmu pārliecināts, ka parlaments mums katrā ziņā cieši palīdzēs strauji virzīt šo jautājumu pareizā virsienā. Paldies! Komisārio. Paldies, komisārs kundzei, saka priekšsēdētāji. Un tagad sāksim debatas. Vispirms runās grupu vārdā runātāji, un pirmā tautas partijas grupas vārdā, kur atsabilt. Paldies priekšsēdētā pirmām kārtām gribēju apsveikt komisiju ar to, ka tāds ļoti savlaicīgi uznāk klajā ar ļoti konkrētu rīcības plānu par pilsoņu aizsardzību. Aktīvi esmu dar līdzdarbojusies diskusijās par šo jautājumu parlamentā, jo es tiešām uzskatu, ka Stokholmas programma ir tas labākais veids, kā virzīties uz priekšu, uz Eiropas Savienību, kas nāk par labu pilsoņiem, par labu iedzīvotājiem, par labu cilvēkiem. Un tāpēc es gribētu aicināt komisiju saglabāt šo vīziju, kas iestrādāta Stokholmas programmā, prezentējot konkrētus priekšlikumus turpmāko piecu gadu laikā. Programma paredz atbilstīgi līdzsvars ar drošības nodrošināšanu pilsoņiem, tāpā pašā laikā respektējot viņu tiesības un viņu pamatbrīvības, viņu integritāti un spēcinot viņu pilsoniskās īpatnības. Rīcības plānā īpaši augstu vērtēja pasākums, kas pavisam nesen likti priekšā cīņai pret cilvēku tirdzniecību, vardarbību pret bērniem un pasākums, kas domāt, lai paredzētu tiesības, kas paredzētas uh, mazgadīgiem, kas, nav, kas ir bez pieaugušo pavadības. Tāpat laikā augstu vērtēja arī stratēģiju, kas izstrādāta, lai cīnītos pret sieviešu ģenitāliju mut, mut, mutilāciju un e, cīņu pret vardarbību pret sievietēm. Un man beidzamā vēlme ir tāda, ka šis priekšlikums varētu ticis iesniegt vēl auslāks. Tas ir vienīgais, ko es vēl varētu vēlēties, komisārs Kundze. Mums tāpat laikā ir jā, jāmudina pilsoņi līdzdarboties šajā procesā. Mums jānodrošina lēmumu pieņemšanas pārskatāmība, dokumentu pārskatāmība un ceru, ka šie dokumenti tiks izstrādāti iedzīvotājiem draudzīgā veidā. Un noslēgumā komisārs Kundze, priekšstādātājs Kundze, es ar nepacietību gaidu iespēju sadarboties ar saviem pilsoņiem, ar padomu padomas un komisijas pārstāvjiem, lai tiešām nodrošina šādu brīvības, drošības un tiesiskuma telpu, lai šī ideja kļūtu par realitāti. Lielas paldies, saka priekšādētāji. Tālāk, sociālistu un demokrātu grupas vārdā došu vārdu Gonsas kundzei. Paldies, priekšādētāji. Pāris vispārīgu domu un pēc tam gribēju izteikt pāris tehniskas piezīmes. Protams, ka mēs uzskatām, ka Stokholmas programma ir ārkārtīgi nozīmīga, un tieši tāpēc esam nedaudz vīlušies, jo ambīcija līmenis, kas tajā iestrādāts, šobrīd neatbilst tam ambīcija līmenim, kas mēs uzskatām būtu bijis nepieciešams un ko parlaments uzskata par nepieciešamu. Un esam to arī attiecīgi uz grozījumos pauduši. Protams, programmā ir ārkārtīgi daudz ļoti svarīgu punktu. Laikam līdz 2013. un 2014. gadam daudz kas ir atlikts, un manuprāt, tā ir kavēšanās, ko nenovērtējam gan, ko neuzskatām par labu risinājumu. Šeit ir runa par starptautiskajiem nolīgumiem, par sadarbības ar parlamentu un komisiju, un jāsaka, šeit tā situācija nav pilnībā precizēta, tā mums nav skaidra kā piemēram notiks virzības priekšsarunās par SWIFT nolīgumu ar ASV lūk, šīs atskaišu nodošanas termiņi ir uzlaboti, bet tomēr tie nav pilnīgi skaidri. Ar nožāloju, nožālu secinām arī, ka, piemēram, uz naidu aicinošas runas nav iekļauts šajā priekšlikumā kā nosodāms. Un, tiek, un turklāt paredzēts noslēgt tikai pamatnolīgumu. Turklāt netiek runāts arī par pilsoņu informēšanu, izglītošanu. Tas šis jautājums netiek pietiekami uzsvērts attiecībā uz pamattiesību uh, konvenciju. Uzskatām, ka pilsoņiem jābūt atbilstīgi informētiem. Ja runājam par migrāciju, tad sadarbības šķiet ir aizsākta, bet arī šeit ambīcija līmenis ir nepietiekams. Par apusējību vīzu režīmu atvieglošanā arī šeit nepieciešama dažādi efektīvi risinājumi jo joprojām pastāv problēmas ar brīvu pilsoņu pārvietošanos, ar darbinieku brīvu pārvietošanos. Un šī jautājuma viennozīmīgi jāatrisina, izbeidzot jau kādu diskrimināciju par atsevišķām dalībvalstīm. Paldies, saka priekšādātāji. Tālāk Alde grupas vārdā izteiksies Weberkungs. Weberkundze. Paldies priekšādātā, bez šābām Stokholmas programma ir gan ambicios, bet tajā pašā laikā vēl jāpieņem rīcības plāns, kas ļaus šo programmu īstenot visefektīvākajā veidā. Un ar efektivitāti es saprotu ne tikai pietiekumu laiku, grafiku un termiņus, bet arī attiecīgi tiesību aktu saturu, ko grasamies pieņemt turpmākos gadus. Un arī to, kādā veidā šīs institūcijas tiks veidotas nākotnē. Ja vēlamies, lai Eiropas Savienība būtu saskaņotāka, tad tādā gadījumā mums jāvirzās uz uzticības veidošanu tiesiskumu lomā, arī policijas sadarbības jomā, līdzīgi tā kā mēs īstenojam principu, kas, līd, kas eh, vada Eiropas Savienības vienoto tirgu. Un, lai to panāktu, mums jāpanāk, lai mūsu juridiskās tradīcijas un uzskati netiek eh, ļaunprātīgi izmantot un lai tie netiek izmantot tā, ka tiek novērst obligātie minimālie standarti, piemēram, krimināla kodeksos. Mūsu Pilsoņi pieprasa arvien labāku aizsardzību pret terorismu, pret organizēto noziedzību, pret pārobežu noziedzību, un mūsu pienākums viņiem ir šādu aizsardzību sniegt. Bet tāpat laikā mums ir nenoliedzami jāievēro ne tikai upuru tiesības, bet arī to cilvēku tiesības, kas tiek apsūdzēti šajos noziegumos. Tāpēc ir nepieciešama obligātie standarti, kas tiek piemēroti visās dalībvalstīs, un šajā jomā mums ir jābūt droš, ļoti drosmīgiem eiro just, mēs varam piešķirt lielākas pilnvaras, tāpat laikā es, mums jāaizsargā mūsu pilsoņu privātie dati. Tas pat mums jābūt drozīgi, drosmīgam arī tad, kad runāsim par patvērumu pieprasījumu pakotni. Mana grupa ir gatava konstruktīvi sadarboties ar komisiju un padomu un tajā pašā laikā uzstāt uz to, ka nepieciešams aizsargāt cilvēktiesības jau kādā veidā. Paldies! Paldies, saka priekšsēdētāji! Un tālāk zaļo grupas vārdā Sargentīnī divas minūtes. Divu pusminūtes. Paldies priekšādātāji. Klausoties komisāras eh, teiktajā un padomas teiktajā par Stokholmas programmu, manī radās vairāk jautājumu. Esam tuvu pietuvojušies Spanijas prezidentūras noslēgumam vēl tikai piecas nedēļas, un mēs dzirdējam, ka Spanijas prezidentūras pārstāvis uh, sākotnēji nāca klajā ar lieliskam domā par patvērumu tiesību aktiem, par prediskriminācijas tiesību aktiem, migrāciju, sieviešu emancipāciju un tam līdzīgi. Bet jāsaka, tagad ir palikuši tikai piecas nedēļas, un es neredzu, kur ir šie konkrētie soļi un konkrētie priekšlikumi. Komisija un parlaments izdarīja savu darbu, tad, kad runājam par patvērumu un imigrācijas jomu, un tagad mēs gaidām padomas rīcību. Un nav tā, ka komisijas eh, Komisāri tikai teica, lūk, tikai dalību valstīm ir jāīsteno padomi. Bet nē, tā ir padoma, kam jānāk klajā pašām ar saviem priekšlikumiem par Dublinas tiesību aktiem, par Eirodak, par kvalifikāciju direktīvu. Visos šajos jautājumos mēs gaidām padomas rīcību. Preddiskriminācijas direktīva arī ir kaut kas tāds, ko šī plenāra, ko šajās plenārsēdēs esam nobalsojuši, un zaļie gaida tās īstenošanu tālāk virzību. Un šajā ziņā par, ar kom, pret kom, vērstoties pie komisijas, protams, ka Pretdiskriminācijas eh, kvalitāte ir ļoti svarīgi pamatprincipi, kas iekļauts Stokholmas programmā. Bet tad kāpēc komisija izvēlējās nepadarīt par prioritāti, piemēram, vienlīdzīgu dzimumu partner, cilvēku partnerību, partnerattiecību veidošanu. Jūs sakāt, lūk, iedzīvotājiem jābūt prediskriminācijas uzskat pašā centrā, bet tas ir tieši šis jautājums. Ja mēs ļausim šiem vienzīm cilvēkiem organizēt, eh, veidot partnerattiecības, tas ir tieši tas, par ko mēs runājam prediskriminācijas jomā. Eiropol šobrīd nav tikusi arī pie, veltīta pietiekami liela pāraudzība no šī parlamenta puses, un tā tas joprojām ir, kaut gan ir stājies Lisabons, spēkā Lisabons līgums. Nu, piemēram, kompetence attiecībā uz sarunu uzsākšanu par sadarbības nolīgumiem ar trešām valstīm. To, to pamatā jābūt padomas lēmumiem, un jāsaka, šie noteikumi izstrādāt jau pirms vairākiem gadiem, un pastāv tādas baumas, ka Eiropa pat īstenojot šobrīd sarunas par nolīgumu ar Izrēlu, un mēs pat nemaz nezinām, ar kādām valstīm šādas sarunas šobrīd norisinās, pie kurām Eiropola vērš, vēršas ar iespējām uzsākt sarunu. Lisabons līgums mums parlamentam piešķir jaunu lomu, un es gribētu, lai komisija šo lomu arī ievērot un palīdzētu mums to īstenot. Paldies, saka priekšsādātāji. Un tālāk. Eiropas brīvības un demokrātijas grupas vārdā pēc attākums. Paldies, priekšsādātāji. 170 uh, eh, noteikumu kopumu. Jāsaka, tas ir ļoti ambiciozs uh, uzstādījums, ja vēlamies kaut ko vispār panākt. Ja skatāmies uz šo programmu, tad secinām, ka viss šīs domas jau ir lielisks, bet kāda jēga veidot visu šīs aģentūras un institūcijas, ja nav politiskā stratēģijas tā visa pamatā. Un šai stratēģijai pamatā vajadzētu būt ļoti dažiem, ļoti skaidriem noteikumiem, piemēram, nelegālās imigrācijas apkarošana. Tie ir principi, ko Eiropas Savienībai vajadzētu uh, apkaro cīņu pret šo nelegalitāti. Šī līguma ar trešām valstīm jāslēdz tieši tāpēc, lai novērstu nelegālo migrāciju. Un šāda veida imigrācijas legalizēšana situācija neuzlabos. Mēs redzam, ka šeit Eiropā jau ir migranti, kas ir bez darba. Šobrīd ir Eiropas iedzīvotāji, kas ir bez darba. Un šāda veida imigrācijas politikas pamatā jābūt solidaritātei, jūs teicāt. Bet tāpat laikam mums jābūt ļoti specifiskiem un ļoti reāliem attiecībā uz to situāciju, ko varam nodrošināt saviem pilsoņiem un iespējām, ko varam tiem nodrošināt. Pārējā visi ir tikai skaista retorika, jo mēs nevaram nekādā veidā atbalstīt nelegālo imigrāciju, nepalīdzot mūsu pašiedzīvotājiem. Paldies. Tālāk runātāji, kas izteiksies paši savos vārdos, un pirmais tam Dievs Demera. Paldies, priekšādātāji! Šeit runājam par vairāk kā 360 rīcībām turpmāko piecu gadu, turpmāk, turpmākos piecos gados. Un es, skatoties uz šo rīcības prānu, domāju, ka vajadzētu būt notikušām lielākām konsultācijām ar Eiropas parlamentu. Mums deputātiem vajadzētu dot lielāku iespēju apspriest šos priekšlikumus un varbūt sagatavot grozījumus tiem. Nu, ļaujiet man jums minēt pāris piemērus. Cīņa pret radikalizāciju un pret terorisma finansēšanu veidojot eh, līdzīgu sistēmu kā Amerikā pret eh, terorismu finansējumu izsekošanas sistēmu. Tāpat arī runājam par cīņu pret organizēto noziedzību, kā arī interneta eh, jeb kibernoziedznību. Tiek runāts, ka varētu, veidot kaut kādu, varētu tikt veidot kaut kāda veida Eiropas robežsardas sistēma. Un šie visi jautājumi ir ārkārtīgi nozīmīgi. Un man liekas, ka tāpēc vajadzētu būt bijušai izveidotai arī parlamentu nostājumu šajos jautājumos. Ja runājam par noziegumu upuru tiesību aizsardzību, tad jāsaka, šeit situācija ir diezgan dīvaina. Tiek ierosināts pat globāls instruments upuru aizsardzībai. Un šajā gadījumā par upuriem, eh, upuru definīcijā tiek iekļaut arī terorismu upuri. Nu, tad tādā gadījumā mēs pilnīgi noteikti būtu iesnieguši šeit grozījums, jo mēs šobrīd vēlamies īpašu instrumentu, kas būtu vērsts tieši uz terorismu upuru aizsardzību. Un mans uzskats ir tāds, ka šo nevē, konsultāciju trūkumu varam uzskatīt par kļūdu. Un tāpēc jautājums jums, komisārs Kunze, kad runājam par Eiropolu, tad kāpēc šeit par pamatu jāņem padomas lēmums, kāpēc tas aizstās Eiropolu regulu, eh, tā kā tas ir bijis šobrīd laikam līdz 2013. gadam? Paldies! Saka priekšādā tālāk Flašikovs Benovs Kunze. Pusotra minūte. Paldies priekšādātāji! Jā, paldies. Mēs tiešām vēlos norādīt, ka Stokholmas programmas rīcības plānā ir vairākas nozares, kas man īpaši nozīmīgas. Un, ja mēs tiešām gribam uz priekšu pavirzīties, tad mums tiešām jānorāda ir um, konkrētas iespējas, ko varam tālāk virzīt. Lūk, visvairāk man satrauc kopējā patvēruma meklēšanas sistēma. Mēs esam vairākas reizes par to diskutējuši. No vienas puses, komisija norāda, ka ir jāveido integrēta pieeja Um, migrantu sistēmu. No otras puses ir diezgan maz konkrētu mēķu šajā rīcības plānā šajā jozarē. Tāpat laikā no līdz 2014. gadam ir ļoti maz kas paredzēts, lai mēs tiešām izveidotu šādu kopējo patvērumu meklēšanas pieteikumu iz, iz, izvērtēšanas sistēmu Eiropas Savienībā. Un te ir tikai daži konkrēti priekšlikumi, piemēram, par uh, sezonālo darbu ņēmēju uh, Um, migrāciju un arī par atsevišķiem sezonāliem, tā kā patvērumu meklētājiem. Un cits um, grupas vispār netiek vairs ņemts vērā. Bet um, te vēl nozīmīgāk būtu skatīties, kādi ir šie represīvie pasākumi paredzēti. Tālāk rīcības programma neparedz nekāda veida īpašās privileģijas uh, vienzumu laulībām, uh, un uh, šis jautājums netiek uzskatīts par īpaši nozīmīgu, un līdz ar to nav atspoguļots. Man tas nešķiet īsti apsveicami. Un visbeidzot, vēl dažas lietas, ko gribam norādīt. Šis plāns jau ļoti precīzi nosauc ar, arī atsevišķu uzņēmējdarbības veidu sakmēšanu, bet eh, tas ir tagad ļoti pārsteidzoši, ko jūs sakāt. Paldies! Grazie, la parola. Allo... Paldies! Sārai Latfortē vārds vienu minūti. Priekšsēdētāji, man liekas, šo te piecu pasākumu saraksts ir vislabākā daļa no šī dokumenta, kuru ir paredzēts realizēt Stokholmas programmā. Runājot par uh, apsūdzēto tiesībām uz tulkojumu nodrošinājumu, uh, Spānijas prezidentūra, starp citu, runāja par šiem jautājumiem citā sakarā. Uh, Un es vēlētos apsveikt Redingas kundzi ar eh, viņas eh, spēcīgo atbalstu un ieguldījumu. Mēs jau esam nokavējušies par desmit gadiem, bet gal galā mēs tomēr veidojam savstarpējo uzticību, jo uh, Eiropas uh, aresta uh, orderis, eh, lai arī tas ir ieviests, tomžēl nevienmēr tiek atbilstoši piemērots. Ja mēs jau pirms desmit gadiem būtu šos pasākumus izveidojuši, tad lūk šādi tiesību pārkāpumi ne, nebūtu notikuši. Grazie, la parola all'onorevole Busutil. Per... Paldies tālāk Busutil kungam vārds. Paldies eh, priekšsēdētāji. Es piekrītu tiem, kas sacīja, ka iespējams kopējais iekšējais tirgus ir, protams, viena no uh, Eiropas projekta daļām, un tā nāk par labu Eiropas pilsoņiem. Kas ir interesanti runājot par iekšējo tirgu, tas sāka darboties 92. gadā, laikā, kad tika pieņemts Māstrikts līgums un parādījās Eiropas pilsonības koncepcija. Un ar šo rīcības plānu mēs faktiski veidojam tādu telpu, kurā var īstenot šo Eiropas pilsonību, eh, nodrošinot pieeju un aizsardzību mūsu cilvēktiesībām gan e, Eiropas e, Savienība, e, Eiropas Savienība noteikti var būt pa, kā piemērs cīņā pret uh, kibernoziegumiem, noziegumiem pret uh, cilvēci, cilvēku tirzniecību, pedofīliju un tā tālāk. Subsidiaritātes respektēšana, protams, ir arī ārkārtīgi svarīga, jo ir noteiktas jomas, kurās subsidiaritāte nav zaudējusi savu nozīmi. Runājot par šī rīcības plāna termiņiem, e, tie ir jāievēro, jo ja tas tā nenotiks, tad no tā nebūs nekādas jēgas. Paldies! Lopes Agilārkungs. Paldies priekšsēdētājiem! Es Liba komitejā biju līdzreferents ar Kasīnī, kopā ar Kasīnī kungu un mēs eh, kopā strādājām pie rezolūcijas, par ko tika balsots pagājušā gada novembrī par Stokholmas programmu. Un jāsaka, tajā laikā šīs uh, dokumenta sakarā, runājot par uh, drošības, eh, tiesiskumu un brīvības telpu, mēs eh, toreiz izvirzījām diezgan ambiciozus mērķus, apgalvot, ka mēs būsim diezgan stikri šajos jautājumos. Taču Diemžēl šajā rīcības plānā tas tādā struktūrētā, skaidri izteiktā veidā tomēr neparādās. Es vēlētos sacīt, ka uh, no 148. līdz 150. pantam mēs diezgan konkrēti norādījām uz ļoti svarīgiem jautājumiem, piemēram, upura aizsardzību vai arī e, institūciju darbību, kas ir saistītas ar imigrāciju, ar Schengenu. Mm, un ļoti skaidri norādījām to, cik šie jautājumi svarīgi, piemēram, datu aizsardzība, nediskriminācijas klauzula. Uh, Datu aizsardzības jautājums ir vairāk kārt ticis diskutēts um, arī uh, runājot uh, par teroristu finansēšanas avotu izsakošanas programmām. Bet, um, manuprāt, svarīgi ir tas, ka komisijai ir tagad jāstrādā piecus gadus, uh, virzoties soli pa solim, uh, lai paveiktu visu to darbu, kas ir paredzēts, eh, paredzēts rīcības plānā. Tādēļ saicināt viņus sadarboties ar Eiropas parlamentu, lai eh, šos te pantus no 148. līdz 150. un to, kas tajos ir minēts, ievērot. Un ja komisija nebūs eh, pietiekami rūpīga, tad parlaments šeit būs ļoti atsīgs un uh, Eh, raudzīsies, lai viss notiktu tā kā paredzēts. Protams, ir jāsadarbojas arī ar padomi, kas es ceru iesaistīsies šajā darbā. Paldies, un tālāk Grīsbeks kundze. Paldies, komisārs kundze. Es vēlētos izteikt savu apmierinātību ar to, ka ir iespēja runāt par šo rīcības plānu, kas ir tāds ceļvedis, lai ieviestu un īstenot Stokholmas programmu. Uh, Te ir runa par svarīgiem pasākumiem. Un tā vietā, lai īsā laikā uzskaitītu visus šos pasākumus, es varbūt pakavēšos pie tām jomām, kas ir visatraucošākās. Piemēram, ļoti striktie termiņi. Es šeit gan gribētu, lai jūs izdarītu visu, uh, lai rīkotos, nevis eh, tikai vienkārši tukši pļāpātu. Tālāk pēc būtības, lai nodrošinātu uh, veiksmīgu ieviešanu un īstenošanu, mums ir jāizvirz prioritātes. Rētings kundze runāja par pievienoto vērtību, taču es domāju, ka mums ir uh, jākoncentrējas uz tām jomām, kas mūsuprāt ir neatliekami risināmas, piemēram, sadarbība tieslietu jomā, lai mēs veidot kaut kādu uh, programmu tiesnešiem un uh, citiem juristiem, kaut ko līdzīgi Erasmus programmai. Tālāk policijas uh, apmācības joma un sadarbības joma ir ļoti svarīga. Mums ir jāizvirz noteikts prioritāts un jādara viss, lai mēs varētu aizsargāt bērnu tiesības, kā arī vērstos pret kibernoziegumiem. Paldies! Paldies! Tālāk Lambrinīdis kungam vārds. Jā, paldies. Manuprāt, ir trūkst viens nozīmīgs vārds, un tas ir solidaritāte. Mēs šodien jau vairākas reizes esam runājuši par jauno, piemēram, patvērumu meklētāju vienotās sistēmas izveidošanu Eiropā. Uh, Diemžēl piedāvātajā komisijas programmā diemžēl nav paredzēta nekāda preventīvie pasākumi, kas šo jautājumu ļautu risināt. Nav paredzēta solidaritāte starp dalībvalstīm. Un katru gadu mēs saskaramies ar šo problēmu. Desmitiem tūkstoši bēgļu, kas no Turcijas ierodas Grieķijas teritorijās. Kas notiek tālāk? Ja arī mums ir šī atpakaļ nosūtīšanas uh, direktīvu. Kas notiek ar šo nolīgumu? Kas notiek ar Frontex nolīgumu ar Turciju? Manuprāt, te ir svarīgi tiešām, lai mēs atzītu, ka tiek pārkāpts Grieķijas tiesības un arī Eiropas Savienības tiesības, tiek pārkāpts robežas. Un līdz ar to mums jānodara jāpanāk, ka ir solidaritāte arī ar imigrantiem. Imigranti ir jāintegrē, savādāk mēs nespējam šo problēmu risināt. Sārāk mēs nespējam nodrošināt, ka šie cilvēki arī mums varētu mierā sadzīvot, ja mēs viņus nespējam integrēt. Ja to nedarām, tad tas veidos par bumbu ar laika degli, un to komisija līdz šim nav izdarījusi. Paldies! Grācie! Paldies, un tālāk vārds tiek dots Atondo kungam. Paldies, priekšsēdētāji, komisārs kundze. Ja mums bū, ir Eiropa, kur ir pazudušas visas robežas un kur pārobežu noziedzība pieaug, tad man rodas iespējas, ka mums ir nepieciešama uh, ciešāka sadarbība, lai risinātu šīs problēmas, lai rinā, risinātu problēmas ar pārnacionāliem noziegumiem. Īpaši attiecībā uz uh, policijas darbu koordināciju, sadarbību nodokļu jomā, sadarbību ar Eiropol, ar Eirojustu un tā tālāk. Un arī tad, kad mēs aplūkojam kriminālu tiesību aktus dalību valstīs, es domāju, ir pārāk liela nacionālajā līmenī pretestība zināmai harmonizācijai šai jomā. Es domāju, mums ir jāmeklē iespējas labāk sa sadarboties, lai apkarot starptautisko noziedzību. Paldies, un tālāk eh, brīvā mikrofona procedūra. Niekolīno kungs, vienu minūti. Paldies, priekšsēdētāji. Šī ir uh, ļoti nopietna iespēja veikt, padarīt kaut ko labu uh, Stokholmas rīcības plāna ietvaros, jo ir svarīgi radīt šo kopējo uh, drošības un tiesiskumu telpu. Protams, ka sasniegt šos mērķus būs grūti, bet ir nepieciešama ļoti laba sadarbība starp Eiropas atbildīgajām institūcijām un dalību valstīm. Uh, un šai eh, sadarbībai ir jābūt patiesai sadarbībai. Eh, migrācijas plūsmu eh, regulēšana ir jābalsta uz taisnīgiem principiem. Jūs labi zināt, kas notiek ar ieslodzījumu vietām, cietumi ir pārpildīti, kāda ir situācija ar narkotiku tirzniecību un ražošanu Mums, ja noziedzībai ir šis pārobežu raksturs, tad arī uh, tiesības sargājošajai pusē tādam ir jābūt. Un tieši tādēļ komisijai ir jāspēlē loma, noteikti loma, lai paveiktu nepieciešamo. Protams, arī dalībvalsts nedrīkst uh, stāvēt malā. Bātonkungs vienu minūtu. Latvārds kundze sacīja, ka viņu uztrauc par to, ka uh, tiesības ir pārkāptas realizējot uh, Eiropas aresta uh, orderi. Bet jāsaka, ka tas jau pats par sevi ir netaisnīgs uh, tiesību akts. Britu tiesām ir atņemta iespēja aizsargāt britu pilsoņus pret netaisnīgu a, apsūdzību un ieslodzīšanu, kad viņi tiek izdoti a, citām valstīm. Un e, jāsaka, ka Sinju kunga lietā divi augstu stāvoši advokāti nespēja aizstāvēt a, viņu pret arestu un ieslodzīšanu. A, jo tiesai nebija tiesību izskatīt attiecīgos eh, pierādījumus. Un tagad liberāli demokrāti var raudāt krokodīlā asaras par Sīriju kunga lietu, bet viņi paši ir vainīgi pie eh, tā, kas, tur ir, kas tagad ir noticis. Paldies, Papa Nikolau, kungs, vienu minūti. Paldies, priekšsādātājiem. Mēs ar lielu uh, prieku, protams, nolēmām toreiz par Stokholmas programmu. Mēs norādījām, ka jāierīkos solidāri un ka vienošanās, kas arī nozīmētu tālāk apkarot nelegālu imigrāciju. Un tajā tālāk mēs sagaidījām, ka rīcības plānā šīs konkrētās lietas atspoguļosies. 2011. gadā paredzētā rīcības plānā, um, ko komisija tad piedāvā, nu lūk, šeit ir nacionālās patvērums sistēmas tiks novērtēts, lai nodrošinātu to, ka dalībvalsts tomēr var strādāt labāk. Uh, un arī saskaņā ar savām iespējām šos arī patvērumu meklētājus tad izskatīt un arī uzņemt savās valstīs. Mēs esam uzstādījuši par pienākumu arī izstrādāt šādu patvērumu meklētāju biroju Maltā. Tagad ir aktuāls jautājums, vai patvērumu jautājums līdz ar to tiek atrisināts, vai šeit ir cieši kopsakarība, vai ir paredzēts kāds mehānisms, kas ļauj no jauna kaut kādā veidā pārvietot šos bēgļus no vienas valsts uz otru. Lūk, tas nav skaidrs. Paldies! Grazie eh, per l'ultimo. Paldies. Makovēkums tālāk lūdzu. Jā, es vēlos atsaukties uz šo mehānismu, kas ļauj novērst korupciju dalībvalstīs. Tad, kas arī paredzēts daļa no šīs rīcības plāna. Padomē, mēs pirms eh, runājām tad arī par Stokholmas programmu kopumā, mēs arī par šo tam eh, risinām, skatījām. Uh, un mēs zinām, ka mēs varam arī novērtēt pretkorupcijas pasākums dalībvalstīs. Un tāpēc ir svarīga politiskā gripa un apņemšanos no dalībvalstīm, lai šāds pretkorupcijas mehānisms tiešām tiktu īstenots. Es jau toreiz norādīju un arī tagad atgādinu, ka līdzšinējās dalībvalstu centieni šajā lietā nav īpaši bijuši apsveicami, lai maigi sakot. Katrā ziņā tas, kas tā parādās rīcības plānā pret korupcijas apkarošanu, ir iezīmēs tikai 2011. gads, bet es aicinātu, ka mēs tomēr jau sākam rīkoties līdz jau tagad un jau konkrēti lietas paredzam līdz gada beigām un nodrošam labāku sadarbību starp valsts iestādēm un Eiropas Savienību, jo korupcija mē ekonomisko krīzi un ir laiks pienācis tiešām to tādu izskaust. Paldies! Un arī novērst tālāk. Paldies! Tālāk došu padomus vārdā Labi, esam gar Rīdo kungam vārdu valsts sektāram. Jā, paldies, priekšsādātāji. Debets atklāja, mēs runājam ar vienu par tieslietu drošības un brīvību telpu Eiropā. Un deputāti jau pareizi norādīja, manuprāt, visprecīzāk Busutilkungs, kas runā par Eiropas pilsonību. Lūk, par to īstenībā mēs runājam. Jo mēs runājam par veidiem, kā mēs varam izveidot Eiropas pilsonību. Kas tas ir? Ko tas nozīmē? Uz šiem jautājumiem ir jāskatās uh, dziļi un paplašināti. Ja mēs skatāmies, kādas ir arī piedāvātājas jaunās politikas pēc Lisabonas stāšanās spēkā, te ir ļoti skaidri jautājumi, kurus arī tad mēs tā varam risināt. Deputāti Piram Sadīnī uzdeva ļoti precīzi jautājumu par to, kas tad noticis ir Spānijas prezidentūras laikā, ko mēs esam panākuši, kas ir īstenots un kas tomēr ir tālāk iekustināts tālāk. Es pateicos par šo precīzo jautājumu un mēģināšu jums arī precīzi atbildēt, cik vien iespējams struktūrēti. Es galvenokārt uzmanību pievērsīšu visiem tiem jautājumiem, kas tiešām nodrošina šo kopējo lielāko mēķi, virzību uz mēķi Eiropas pilsonību, Eiropas tiesiskumu brīvu un drošības garantijas. Lūk, par brīvībām. Mēs jau pirms eh, Eiropas Savienība paplašinājās, un pirms mēs pievienojāmies Eiropas cilvēktiesību konvencijai, mēs norādījām, ka tieši brīvības uh, ir viens no aktuālākajiem uzdevumiem arī Spānijas prezidentūrai. Protams, ka mums ir jānodrošina, ka arī krimināla tiesas uh, procedūras ievēro visas pamat brīvības. Arī citās diskusijās mēs esam runājuši par pamatbrīvu nodrošināšanu, un arī mēs sagaidām, kad Eiropas komisija nāks klājā ar tādu likumdošanas priekšlikumu, kurā eh, lielos vilcienos viņi tiešām apkopot visu šīs pamatbrīvības. Un mēs šādu institīvu ar vien sagaidām no komisijas. Tālāk par upuru, jeb ja cietušo aizsardzību. Lūk, tas arī ir viens no mūsu prioritārajiem uzdevumiem Spānijas prezidentūrai. Īpaši mēs esam pievērsušies mm, vardarbībai ģimenēs, kas tiek īpaši vērstas pret sievietēm. Tāpat arī par seksuālo izmantošanu Un jūnijā mēs esam plānojuši naklājā ar savu paziņojumu. Un tāpat mēs arī strādājam pie likumdošanas uh, priekšlikuma, lai apkarotu uh, vardarbību, kas vēsta pret sievietēm. Un šie jautājumi tiek to arī tālāk diskutēti parlamentu komitejās. Lūk, pamatiesību komitejā un arī sieviešu lietu komitejā. Mēs redzam, ka te tieši juridiski ir ar vienu lielu robi eh, tiesību bāzē. Un attiecīgās parlamenta komitejas nu pat ir nākušas klajā ar savu nostāju par šiem jautājumiem. Jautājums par arī Eiropas kā drošības telpu tika izskatīts marta eh, padomē. Tas tika arī tālāk virzīts arī Mm, kā jautājums par iekšēju drošību, sadarbību ar Airo, ASV. Jūs ļoti labi zinat jau arī SWIFT vienošanos, kur arī bija politisks uzdevums parlamentam panākt uh, vienošanos ar ASV kopējā cīņā pret uh, terorismu sadarbībā ar ASV. Tālāk par civiltiesko sadarbību. Tas jau ir trešais jautājums. Uh, arī, piemēram, par starptautiskajām ja laulībām, kas ietver dažādu veidu valsts pilsoņus. Tālāk bija jautājums par patvērumu meklētājiem. Lūk, Spānijas prezidentūras laikā mēs jau sākām ar novērtēšanu. Tas bija novērtējums par Eiropas ieceļošanas un patvērumu meklēšanas paktu. Kopā ar komisiju mēs izvedam arī atpakaļ nosūtīšanas um, um, programmu um, mazgadīgajiem, kas pārvietojas bez uh, pavadoņa. Un tālāk mēs izstrādājam Eiropas programmu um, patvērumu meklētājiem un arī tad ieceļotāju jeb imigrantu programmu, arī par, nu, norādot jaunos programmas veids, kā šo personu pārvietošanu. Un mēs sagaidām, ka 2011. gadā uh, arī Eiropas komisija piedāvās jaunas priekšlikumus, ņemot vērā arī, piemēram, Eiropas parlamenta ziņojumus, tavari ziņojumu, kas paredzēs šo jauno vienoto Eiropas patērumu meklētām sistēmas izveidi. Lūk, daži pieturas punkti, un savukārt komisija, manuprāt, ļoti precīzi un skaidri reaģējusi uz mūsu prasībām, lai, piemēram, arī skatītu kopējo prokuratūru darbu Eiropas Savienībā kas arī izriet šajā kopējā ietverā ar Lisabonas līgumu. Un kā mēs nedrošinātu tikai tiesību aizsardzību Eiropas Savienībā, kas ir ļoti aktuāli, nē, ka mēs arī tiešām ilgtermiņā runājam par pārobežu starptautisko mm, nosiedzības apkarošanu. Lūk, tie ir visi nozīmīgi jautājumi, kurus es tātad gribēju izcelt, šobrīd parādīt, kas ir arvien varbūt darba kārtībā, kas tiek skatīti arī, kur tieši darbojasies Spānijas prezidentūra un kur ir arī nodrošinājusi tālāku virzību un kas paredz arī lielāku ticamību, ko mēs tiešām varam piedāvāt konkrētus risinājumus kā Eiropu, kā tiesības un brīvības un drošības telpu mūsu iedzīvotājiem. Un mēs arī redzam, ka mēs neesam nu, izolēti. Tātad tas būs prezidentūra trio, arī sekošās prezidentūras šos jautājumus tālāk virzīs - Beļģija un Ungārija. Lūk, tik daudz no Spānijas puses. Paldies jums par uzmanību un paldies par labu sadarbību līdz šim. Paldies, un tagad vārds komisārs kundze. Nu ko, visi runā par Stokholmas programmu. Tā tā kā Ziemassvētku eglīte. Zem kuras apakšā tās dāvanas un nes tik vēlēšanās. Bet Es gribētu, lai mēs tomēr runājam par realitāti. Kā mēs savas vēlmes spējām risināt pirms Lisabons līguma stāšanās spēkā? Tas vienmēr bija slēgtām durvīm, neņemot vērā īpaši iedzīvotājus. Ko viņi grib, ko viņi sagaida. Tas bija kā trešais pilārs Eiropas Savienībā satiekās iekšlietu ministri, un viņiem nebija jākonsultējas ar Eiropas parlamentu, nedz arī Eiropas komisiju. Un Eiropas kopienu tiesai nebija nekādu iespēju iejaukties šajos pamatlēmumos. Lūk, tāds bija izējas punkts. Pilnīgi tāda neiespējama situācija. Un lūk, te minimis lēmumi, kas tika pieņemti, pat netika īstenoti nacionālā līmenī jo iedzīvotājiem arī nebija vajadzīgo instrumentu arī varbūt apstrīdēt, vērsties tiesā un panākt savu taisnību. Nu, lūk, tagad laimīgā kārtā ir stājies spēkā Lisabons līgums, kas vairs neparedz šādu trešo pīlāru. Ir tikai komisijas priekšlikumi, koplēma procedūra, īstenošana nacionāla līmenī un kontrole ko izteno Eiropas kopienu tiesa. Bet tas gan arī nozīmē, ka lietas nav vairs tik vienkārši un strauji darāms, jo visi priekšlikumi ir jāizvirza cauri ierastajai procedūrai, kas jums, Eiropas parlamentam, arī piešķir savas tiesības, un jūs pieprasat konkrēti rīkoties noteiktā veidā. Un tas nozīmē, pirmkārt, ir jāveic nopietna analīze par to, kas ir reāls, kas ir īstenams, kas dod pievienoto vērtību. Otkārt, publiskās konsultācijas, lai jūs tiešām zinātu, ka šīs idejas, kuras mēs priekšlikumus izvirzām, ka tos arī iedzīvotāji vai nu pieņems vai noraidīs. Ko teiks nozars, ko teiks dalībvalstis, ko teiks nacionālajie parlamenti? kuriem tagad arī ir sava teikšana šajos jautājumos, kas īsteno subsidiaritāti. Tālāk ir ieteikums novērtējums, kas ļauj mums novērtēt, vai tas, ko mēs darām, tiek īstenots pareizi. Un tikai tad ir šis galējais priekšlikums, ar ko nāk klajā Eiropas komisija. Nu, lūk, ja jūs gribat, lai komisija tomēr darītu visu tā kā iepriekš, nu tad Es, eh, protams, varu ierasties pie jums ar katru nedēļu, un jūs zināt, kas notiks ar šiem priekšlikumiem. Pirmkārt, tos bloķēs nacionālajie parlamenti. Un pareizi viņi darīs. Jo mums ir jārīkojas tagad nopietni. Mums ir jāsagatavo nopietni priekšlikumi, kas ievēro visas procedūras, kas balstās uz tiesko bāzi, un līdz ar to tie ir reāli īstenāmi nopietni priekšlikumi, kurus arī varēsim īstenot nacionālās dalībvalstīs. Es negribu piedzīvot to, ka mūsu piedāvātais pirmais priekšlikums uzreiz tiks apstrīdēts uh, tiesā Luksemburgā un arī Strasbūras tiesā. Mums ir jāpanāk tāda situācija, ka mēs visi kopīgi veidojam un strādājam tādā veidā, ka Eiropas iedzīvotājs saprot, ka mūsu darbs ir reāls un ka mēs viņam piedāvājam taustāms labumus reālā dzīvē. Jā, es esmu satikusies ar parlamentu un arī sieviešu lietu komitejā. Mēs visus apzinām, kas mums ir jādara. Mums ir jārīkos tā, lai nodrošinātu arī tiesiskos instrumentus, tiesisko bāzi visām sievietēm visās dalībvalstīs tad, kad viņas saskaras ar vardarbību, lai viņas tiešām varētu būt pārliecināts, ka viņas panāk savu taisnību. Nevis, ka viņām nav iespējams neko šo savu sāpju risināt. Tā kā mums ir jāpiedo reāli instrumenti, reāli veidi. Ir tiešām simtiem dažādu veidu instrumenti, kuri tagad ir jāiekļau kopējā Lisabonas procedūrā, kas tagad ir jāpārceļ no šī noslēpumiem apmītā neskaidrā veida, tagad ir jāieceļ likumdošanas procedūrā. Lūk, ir vairāk simti pasākumu, kas līdz šim ir pieņemti, bet nedarbojas. Piemēram, aresta orderis. Latvārds kundze par to runāja. Protams, ka tas īsti netiek īstenots dalību valstīs. Tikai tāpēc, ka tas pamats, uz kā viņš ir veidots, savstarpējā atzīšana un savstarpējā uzticēšanās, kas kalpo kā pamatprincips savstarpējā atzīšanā, nav izveidots. Kolēģi, jūs nevarat veidot šādas lietas bez, bez savstarpējās uzticēšanās. Jūs nevarat ar vienkārši ar tādu lēmumu nodrošināt, ka Eiropas valdību vadītāji nodrošina arī tālāku savstarpēju uzticību starp Eiropas tiesnešiem visā Eiropā. Nē, tas tā nedarbojas. Savstarpēja uzticēšanās ir jāveido un jābalsta uz likumdošanas aktiem. Un ir jāparedz konkrēti pasākumi, kas ļauj aktualizēt Eiropas iedzīvotāju tiesības visās dalībvalstīs. Līdz ar to tiesneši iztenot tos noteikumus, kurus mēs pieņemam. Jā, un mēs strauji virzamies šajā virzienā. Un rīcības plāns, kolēģis, kam ir aizgājis, bet tātad, ja mēs runājam, piemēram, par konkrētu priekšlikumu cīņa pret vardarbību pret sievietēm, 2011. gadā mēs nāksim klajā ar ļoti plašu piedāvāto priekšlikumu, kādā veidā mēs varam aizsargāt visa veida upurus. Mēs nevaram te nošķirot pa labi, pa kreisi, tur tas tādu veidu ciet, ciets no tāds un tāds vardarbības. Nē, mums ir aizstāv visa veida cie, cietēji no vardarbības. Un, zināmā laikā parlaments pats sacīja, ka nē, mēs nevaram piekrist un nevaram turpināt pirms Lisabonas procedūras. Parlaments pats norādīja, ka mēs tā vairs neturpināsim. Un jā, priekšsādātāji, jā, arī jūs, cienījamā priekšsādātāji, komitejas priekšsēdētāji, jūs labi zināt, ka jūsu komiteja un arī citas komitejas pilnībā iesaistās šajā kopējā procedūrā. Jā, un mums būs lietas, vēl jā, daudz, daudz lietas jāvirs kopā. Būs daudz tehniski jautājumi jārisina, kuriem būs ļoti nozīmīga ietekme mūsu sabiedrībā. Un vēl mums arī būs līdzsakus jāskaidro iedzīvotēm, ko mēs darām, jo, lūk, arī tā ir daļa no likumdošanas Un tā nebūtu nav vienkāršākā daļa. Jā, mums būs jāpieņem konkrēti pasākumi, piemēram, nelegālās migrācijas jomā un patvērumu jomā. Un kā jūs jau redzējāt, arī mana kolēģe Cecilija Malmstrāma nāk klājā ar ļoti konkrētiem priekšlikumiem nelegālās migrācijas ierobežošanā, robežu kontrolē Un tādēļ ir ļoti svarīgi, lai parlaments kopā ar padomi var jau apstiprināt piedāvātos priekšlikumus patvērumu paketē. Vienotās atļaujas um, paketē, vienotā pārvietošanas programma, savstarpējās atzīšanas programma. Un arī jaunā programma par bez, um, maz, mazgadīgiem bez pavadoņu Lūk, daudzi priekšlikumi, kas šobrīd tiek gatavoti. Un daudz, ko jūs vienkārši nevarat vēl pagaidām darīt. Nu, piemēram, jūs šobrīd pieprasat, lai mēs pieņemtu nediskriminācijas direktīvu. Piedodiet, bet nediskriminācijas direktīva ir jautājums, kurš jārisina vienbalsīgi, un to visu laiku bloķē padome. Ko jūs gribat no manis? Nu, es saprotu, ka jūs negaidat to, ko no nu manis, bet kas nu iepriekš. Tātad komisija ir sagatavojusi antidiskriminācijas priekšlikumus vienprātības balsojums, vienbalsīgi, vien, vien, tātad tas ir vienbalsīgums, kas tiek visu laiku bloķēts. Viedzumumu uh, laulību reģistrācija. Jūs ļoti labi zinat, kā tas ir uh, subsidaritāts jautājums. Tātad tas ir dalībvalsts kompetence šobrīd, kas regulē uh, kā viņi regulē savā likumdošanā viendzimumu laulības. Eiropas Savienības praksē, protams, mums ir pārobežu arī gadījumi, bet tas ir atkal dalībvalsts jautājums. Es nevaru šo jautājumu sakārtot Polijas vārdā, Francijas, Ungārijas, Luksemburgas, Grieķijas vārdā. Tas ir jādara pašām dalībvalstīm. Es vienīgi varu sekot, lai nebūtu nekāda veida diskriminācija no kāda veida arī, ko cilvēku pārstāvētu, ka viņu tiesības tiek pilnībā, tātad vienīgais, ko šobrīd var, ka viņu brīvības pārvietoties tiek pilnībā ievērots. Un tieši tas ir varbūt tā kā atskaits punkts, ja pirmais atspērienu punkts, ja mēs skatāmies, tad pilsoņu tiesības brīvi pārvietoties, tālāk nodrošināt sadarbību starp juridiskajām tiesiskajām sistēmām. veids, kā mēs vienkārši likvidējam robežas, kas ar vienu ir reālas mūsu vienotajā tirgu, kas jāatzīst, nu, diemžēl nav nekāds vēl vienotais tirgus pilsonisko jautājumu ziņā. Un es arī iepazinies ar Montī ziņojumu, kas ļoti mm, skaidri parāda, kas mums vēl jādara. Un jūs zināt, kas ir mana bībele? Tas ir ziņojums ko sagatavoja viens no jūsu kolēģiem. Un kas tieši ietver visus tos elementus, kas ir būtiski brīvai pilsoņu kustībai, pārvietošanās brīvībām un visas problēmas, ar ko viņi pagaidām vēl saskars. Nu, lūk, es aicinu jums kopā skatīt šīs problēmas vienu pēc otras un atrisināt vienu pēc otras ciešā sadarbība ar jums, tā kā es nāku klajā ar savu priekšlikumu, un tā kā jūs redzat, kā tas tiešām darbosies. Jūs īstenībā nemaz nezināt, ko jūs e, sagaidīsiet, jums būs jāstrādā vēl nakts. Es varbūt baidos pārkāpt pat e, uh, noteikumus par darba ņēmēju noteikto maksimālu darba stundām. Uh, un cilvēku tiesības, ka mēs varētu pat pārkāpt. Bet, ja jūs sakat, ka tiešām jūs esat gatavi strādāt, mums ir jāstrādā, lai mēs šīs problēmas risinātu. Tas simtiem problēmu. Vienu es to nevaru risināt, man vajag jūsu palīdzību. Ļoti konstruktīvu palīdzību. Un es zinu, ka es dabūšu jūs, un ka jūs mani atbalstīsiet. Bet tas nav viss tāds kopā sajaukts. Tas ir jāskatās atsevišķi, katrs punkts pa punktam. Lai mēs tiešām katru nedēļu izskatītu jaunu priekšlikumu, esmu gatavs arī gatava ierasties jūsu uh, komitejās, cik vien bieži jūs mani aicināsiet priekšsādātāji, un mēs visus šos jautājumus diskutēsim punktu pa punktam. Piecu gadu laikā, periodā, ar jūsu palīdzību mēs tiešām mainīsim šīs lietas. Grācie. Jūs paldies, saka priekšsādātāji. Līdz ar to esam noslēguši šīs diskusijas.